princips. Tādēļ aicinām komisiju sagatavot uh, likumdošanas priekšlikums par to. Lielu datu apjomu ir svarīgi mākslīgā intelekta pielietošanai, un Cambridge Analytica un Clearview ir tikai visspilgtākie piemēri tam, kā invāzīvā veidā un ļaunprātīgi var izmantot personas datus. Uh, manipulācijas ar vēlētājiem um, rada apdraudējumu mūsu demokrātijai. Digitālā revolūcija nav nekas jauns, tā ir noritējusi jau daudzu gadu garumā, bet mums ir jāmeklē jaunas atbildes uz jauniem tehnoloģiju izaicinājumiem. Uh, vēl uh, vēlos atgādināt, ka mums bija vajadzīgi gandrīz seši gadi, lai pieņemtu regulu par vispārējo personas datu aizsardzību, un tas uh, vēlreiz pierādu to, ka mākslīgais intelekts e, izsakošana un sejas atpazīšana jau tiek izmantot visā Eiropā. Tas ir mūsu pienākums, kā Eiropas Savienības e, cilvēku pārstāvjiem, pārliecināties, ka neviens netiek aizmirsts un digitālajai Darba kārtībā ir jābaltā, jābalstās uz Eiropas vērtībām un jā, jārada vienlīdzīgas iespējas visiem. Paldies! Un tagad došu uh, vārdā, uh, došu vārdu um, Brņāts kundzei uh, Eiropas Savienības padomas vārdā. Paldies par iespēju piedalīties šajās debatēs, un šodien tiešām ir svarīgi runāt par to, uh, kā nodrošināt to, ka Eiropa joprojām saglabājas eh, kā sociāla un labklājības Eiropa. Mums ir jāizmanto mūsu liku konkurēt spējas priekšrocības un jāpielāgojas mainīgajai pasaulē. Digitalizācija ir process, kas dod iespējas un rada riskus. Tas var būt dzinējspēks jaunu kvalitatīvu darba vietu radīšanai, tas var paaugstināt darba ražīgumu, uzlabot strādājošo labklājību un um, atvieglot privātās un darba dzīves savienošanu. Tas rada arī jauns iespējas, eh, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti un citiem mazais sargātiem. Tajā pat laikā tas rada zināmus riskus. Eiropas Savienība raugās, lai tehnoloģiju attīstība dotu sociālu labumu un aizsargātu mazāk aizsargātos. Eiropas Savienības dalība valsts ir spēlējuši svarīgu lomu 2019. gada Pasaules darba organizācijas deklarācijā par darba dzīves nākotni. Un šodien vēlos minēt trīs aspektus, kas ir saistīti ar digitalizāciju un ko varam uh, Eh, jau redzēt un kas būtiski ietekmē mūsu dzīvi. Pirmkārt, prasmes, otrkārt, platforma ekonomika un treškārt, eh, plašāka digitalizācija sociālā ietekme. Par prasmēm. Pirmkārt, digitalizācija palielina pieprasījumu pēc augstu kvalificētiem strādājošiem ar atbilstošajām prasmēm otrkārt atsevišķi amati vispār pazūd vai rodas jauni. Tas rada struktūrētā bezdarba risku, polarizējot darba tirgu. Mēs jau novērojam to, ka cilvēku prasmes neatbilst um, tam, kas tiek pieprasīts um, informāciju tehnoloģiju jomā. Tāpat mēs redzām, ka ir dzimuma nevienlīdzība, kas varētu vēl tikai padziļināties, ja mēs nereaģēsim uz to. Tādēļ mums ir jāņem vērā, kā digitālā revolūcija ietekmē cilvēka dzīves ciklu no agrīnas bērnības līdz sirmam vecumam. Neviens nedrīkst tikt aizmirsts. Labklājība šeit ir ļoti svarīga, gan sieviešu, gan vīriešu labklājība. Un Mums ir nepieciešams, lai gan vīrieši, gan sievietes apgūtu um, nepieciešamās digitālās prasmes, lai um, mēs cīnītos pret stereotipiem un diskrimināciju. Sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm ir ļoti svarīga, lai uh, veiksmīgi atbildētu uz uh, pieprasījumu darba tirgu nākotnē. Jāraugās, kā mēs varētu panākt darba spēka pielāgošanās spēju. Ja runājam par platformu ekonomiku, tad līdz šim nesam pietiekami labi nodefinējuši šo jēdzienu. Digitālās platformas um, tieši saved kopā pakalpojums niedzējus un patērētājus. Uh, Tie ir cilvēki, kuri formāli ir pašnodarbināti, bet ekonomiski un organizatoriski viņi ir atkarīgi no platformām, un tas ļoti bieži negatīvi ietekmē atalgojumu līmeni, sociālo aizsardzību, darba veselību un drošību, tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu un citas pamatiesības. Efektīvs sociālais dialogs visos līmeņos ir neatņēmām sastāvdaļa tam, lai nodrošinātu uh, taisnīgu un uh, godīgu konkurenci darba tirgu, bet ļoti bieži uh, uz platformu darbinieki viens otru nepazīst. Tādēļ mums ir jārunā par uh, jaunām nodarbinātības formām, un visiem ir jānodrošina vienlīdzīgi un taisnīgi nodarbinātības nosacījumi, attiecīgi pielāgojot arī nacionālo likumdošanu tam. Eiropas Savienības līmenī pirmais solis jau ir spērts pieņemot direktīvu par caurskatāmiem paredzāmiem uh, darba noteikumiem, kas tika uh, pieņemta pagājušā gada jūnijā rekomendācijas par piekļuvi sociālajai aizsardzībai darba ņēmējiem pašnodarbinātajiem, ko pagājušā gada decembrī pieņēma padome, viennozīmīgi un eksplicīti piemin arī pašnodarbinātās personas. Padomu pasvītroja arī to, ka sociālās aizsardzības politika ir jāveido eh, tā, lai neviens netiktu diskriminēts un lai cilvēki, kam ir nestandarta darba līgumi, varētu eh, izmantot eh, kolektīvos darba līgumus. Vairākos gadījumos padome ir skaidri norādījusi, ka parādoties jaunām nodarbinātības formām, tās ir atbilstoši arī jāaizsargā. Uh, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma vai nodarbinātības attiecību ilguma. Padomu uzsvēra arī to, ka ir nepieciešams nodarbi, nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības normu piemērošanu par darba apstākļiem un darba veselību un drošību, ieskaitot arī to attiecināšanu uz nestandārtu nodarbinātības formā. Un šeit uh, mēs arī gaidām, uh, kad Vācijas prezidentūra organizēs uh, samitu par uh, digitālo platformu darbiniekiem. Un tagad par sociālo ietekmi. Izmaiņas, kas saistīts ar digitalizāciju, dažādi ietekmē dažādas iedzīvotāju grupas. No vienas puses cilvēku ir elastīgāk organizēt savu darbu, no otras puses samazinās personiskie kontakti un līdz ar to eh, cilvēki visu laiku ir pieslēgušies darbam. Un tajā pat laikā arī jāraugās, lai netiktu izslēgti lauku cilvēki un cilvēki ar invaliditāti. Cilvēkiem ir pieejami instrumenti, lai efektīvāk varētu veikt savus darba pienākumus. Tajā pat laikā darba devējiem arī ir pieejami instrumenti, lai stingrāk kontrolētu strādājošos. Šeit mums ir jāraukās, lai jaunās tehnoloģijas eh, nekontrolētu mūs, bet lai būtu otrādi, lai mēs padarītu šīs jaunās tehnoloģijas centrētas uz cilvēku un ētiskas. Mums ir jābūt spējīgiem pieņemt informētus lēmumus, neaizmirstot to, ka mūsu sociālā tirgus ekonomika ir viena no mūsu pamatvērtībām. Paldies! Thank you very much. And... Lielas paldies, un tagad es aicinu komisiju komisāram Šmitam. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, digitālā transformācija atsauksies un jau šobrīd atsaucas bezprecedenta veidā uz mūsu sabiedrību un ekonomiku. Veids, kā mēs sazinamies, patērējam, strādājam, mainās. Jautājums par nodarbinātību ir ļoti svarīgs, cik daudz darba vietas izzudīs, tās aizvieties roboti. Ir skaidrs, ka vairums darba vietu un profesiju mainīsies. Bet mēs uzskatām, ka zūdot vienām darba vietām, parādīsies jaunas. Runājot par mākslīgo intelektu un robotiem, ir skaidrs, ka arī šīs nozares turpmākajos gados radīs daudz jaunas darba vietas. Un jau šodien aptuveni viens miljons informāciju tehnoloģiju vakanču ir neaizpildītas tādēļ, ka trūkst prasmes, nav atbilstošas kvalifikācijas cilvēkiem. Un, piemēram, maziem vidējie uzņēmumi ar lielām grūtībām atrod augsti kvalificētus darbiniekus, un tas ir liels izaicinājums mūsu nodarbinātības politikai. Dāmas un kungi, mēs šobrīd strādājam par zaļu pārēju uz zaļu ekonomiku, esam izveidojuši taisnīgas pārējas fondu, jo ir skaidrs, kā globālās pārmaiņas ietekmēs mūsu reģionus, visu mūsu dzīvi. Sveigi, lai sociālā politika paredzētu eh, to, kādas negatīvas sekas varētu būt digitalizācijai un spētu tās kompensēt un novērst. Kā jau tika minēts, digitalizācija piedāvā arī iespējas. Tajā pašā laikā ir arī risks, ka padziļināsies nevienlīdzība Aptuveni 90% darba vietu, profesiju šobrīd pieprasa vismaz kaut kādas digitālas prasmes, un arī vispār mūsu ikdiena prasa digitālas prasmes. 43 Procentiem Eiropas iedzīvotāji ir nepietiekamas digitālās prasmes, un 17% tādu nav vispār. Nākamajā mēnesī mēs nāksim klajā ar jauno prasmju darba kārtību. Piedāvāsim konkrētus instrumentus, kā stāties pretī izaicinājumiem. Un izaicinājumi ir milzīgi, jo atbilstoši prognozēm aptuveni puse no Eiropas darba spēka, tātad vairāk kā 120 miljoniem cilvēku ir jāiegūst jaunas prasmes, jāpārkvalificējas. Mums ir trīs galvenie mērķi Pirmkārt, iesaistīt darba devējus dažādās apmācības programmās. Un tādēļ mēs aizsāksim prasmju paktu, kur aicināsim uzņēmējus, pašvaldības investēt savos darbiniekos viņu prasmēs. Tāpat vēlamies palielināt arī privātās un publiskās investīcijas pārkvalificēšanā. Un treškārt, mēs vēlamies, lai arī paši cilvēki būtu ieinteresēti savu prasmju uzlabošanā. Ir skaidrs, ka pēc 2020. gada mēs aizvien sastapsimies ar izaicinājumiem tādēļ. Domājam par dažādiem projektiem, piemēram, e-skolas, kur būs um, iespēja, piemēram, bezdarbniekiem iegūt informāciju, tehnoloģiju, zināšanas un tam līdzīgi. Katrā ziņā mums ir nepieciešams daudz plašāks pārklājums attiecībā uz digitālajām prasmēm. Ir skaidrs, ka arī šī brīža darba apstākļi nevienmēr atbilst, nevienmēr ir pietiekami elastīgi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams sociālais dialogs. Ļoti bieži tie, kuri ir nodarbināti interneta platformās, nav apvienojušies arotbiedrībās, viņi nevar aizstāvēt savas tiesības. Tas nozīmē to, ka nākotnē mums jādomā par jauniem darba apstākļiem, augstāku sociālās aizsardzības līmeni. Digitalizācija maina arī pašu darba jēdzienu. jēdzienu visiem to, kas ir darba ņēmējs, kas ir darba devējs, kādas ir viņu attiecības, ko nozīmē darba vieta. Un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi ieviest skaidrību, ko tad nozīmē jaunā darba pasaule. Tāpat tagad ir izplūdušas robežas starp privāto un profesionālo dzīvi. Tas rada mentālās veselības riskus ir ļoti svarīgi domāt par to, kā nodalīt privāto un profesionālo darba dzīvi. Mēs varam runāt arī par jauniem algoritmiem un sociālās aizsardzības noteikumiem. Jā, mēs varam no vienas puses uzlabot produktivitāti, bet tajā pašā laikā izdarīt arī daudz lielāku spiedienu uz darba ņēmējiem. Uh, Jārunā arī par personas datu aizsardzību, jāpievērš uzmanība tam, kad runājam par mākslīgo intelektu. Ir nepieciešams savstarpējs savietojums digitālās tehnoloģijas, lai varētu pilnībā izmantot digitalizācijas potenciālu, uzlabot arī iedzīvotāji ar invaliditāti dzīvi, iesaistīt viņus vairāk sabiedrības norisēs. Digitālajai transformācijai ir jābūt arī iespējai, kā arī izsināt demogrāfijas jautājumus, to, ka sabiedrība novecojas, to, kāda ir dzīve attālākajos lauku reģionos. Tāpat īpaši uzmanība jāpievērš arī dzimumu nevienlīdzībai un prasmēm šajā ziņā, tieši digitālo prasmu ziņā. Eiropai ir jābūt svarīgam spēlētājam. Mums ir daudz jaunu iniciatīvu par mākslīgo intelektu, par digitālajām platformām. Centīsimies atrisināt problēmu jautājumus. 28. septembrī kopā ar komisāru Vestergeru mēs organizēsim konferenci par interneta platformu darbiniekiem, kā uzlabot viņa darba apstākļus jau un tādā veidā mēs gatavojam rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību jomā. Jo arī uz jauno digitālo pasauli attieksies mūsu sociālā stratēģija. Svarīgi, ka pāreja uz digitālu sabiedrību un klimatneitrālu sabiedrību ir ilgtspējīga un taisnīga. Paldies! Much, Paldies, komisāra kungs, un tagad aicinu politisko grupu vārdā un sāksim ar tautas partijas grupu. Ratka kungs, viena minūte, pusotra minūte jūsu rīcībā. Jā, vicepriekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, pirmām kārtām vēlos pateikties Ismailam Ertugam par to, ka viņš šo tematu šodien ir uh, iekļāvis darba kārtībā. Un te ir uh, cieši saskatāmā saikne starp sociālo dimensiju un diskusiju par sociāli atbildīgo Eiropu ar digitālo pasauli un attiecīgām sarunām par to. Jā, es lielā mērā varu pieslēties tam, kas ir jau izskanējis, un tās diskusijas, kas mums tagad jau notiek, tad es varu teikt tā, ka pēdējā 20 gadu laikā mums ir milzīgas pārmaiņas darba tirgo Eiropas Savienībā. Uh, No vienas puses darba attiecības ir pilnībā mainījušās. Tā var būt uh, vai nu uh, darbs uh, pēc izsaukuma, vai nu arī darbs uh, tikai tad, kad tas ir nepieciešams, vai arī uh, iespēja strādāt attālināti. Jā, mums visiem ir telefoni kabatās, un mēs zinām, ka kaut kādu būtu nepieciešams arī atslēgties un uh, izslēgt uh, telefonus un uh, būt brīviem. Un tātad mums ir jādomā šajā diskusijā. No vienas puses tās ir iespējas, tā pašā laikā ir arī riski, un mums ir jāskatās ļoti konkrēti un jāpadomā, ko mēs varam regulēt, kur mēs varam uzlabot. Manuprāt, neatkarībā no tā, vai nu runa ir par tehniku, vai nu runa ir par ekonomiku, ir jāveido iespējas, un gan tehnikai, gan ekonomikai ir jākalpo cilvēkiem, un tas ir arī mūsu darbs. Paldies! Paldies, un tagad aicinu S&D grupas vārdā Rongrerijos kundze. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētā kungs. Pēdējo desmit gadu laikā darbs ir pilnībā mainījies, un turpmākajos desmit gados atkal būs pārmaiņas digitālo tehnoloģiju dēļ, un Tas ir cieši saistīts ar to, ka notiek pārmaiņas bieži vien labajās, labā virzienā, ja ir dažādas platformas, piemēram, ir iespēja piepelnīties, te pašā laikā cilvēka vēlas tomēr strādāt prognozētu darba laiku, jo jūs noteikti zināt, ja, piemēram, jūs izmantojat kādu platformu un tur kāds ir jūs negatīvi novērtējis, tad tas var ļoti negatīvi atsaukties uz cilvēku. Uh, Tāpēc mums Eiropā ir jāpadomā par kā, to, kāda risinājumi būtu pieejami. Mums ir nepieciešama tāda digitālā pasaule, kas būtu sociāli atbildīga. Mums ir jādomā par cilvēku ienākumiem, mums ir jādomā par platformu pārvaldību, un mēs ļoti vēlamies, lai šie noteikumi būtu tiešām dzīvotspējīgi. Paldies! Paldies! Tagad Renew Europe grupas vārdā Vislāra kungs, divas minūtes jums. Priekšsēdētājs kundze, komisārs Šmits, cienījamie kolēģi. Mēs, Eiropieši, mēs ticam demokrātijas vērtībām un uz to, ka uz uh, iedzīvotājiem vērsta ekonomika, tā ir iekļaujoša sabiedrība, kur tiek radītas iespējas. Mēs esam to parādā mūsu pilsoņiem, uh, Eiropas Savienība ir skaidri pazīstama kā, uh, kā savienība, kas ir priekšgalā tieši dažāda veida pārmaiņam, taču šobrīd nepietiek ar likumiem vien, ir nepieciešami ļoti konkrēti uh, pasākumi tā, lai varētu uh, darboties šajā mainīgajā pasaulē. Šobrīd mēs atpaliekam, mēs nevaram to darīt, ja katrs, gandrīz vai katrs piektais Eiropas Savienības iedzīvotājs vēl nav apguvis digitālās uh, iemaņas. Uh, tas attiecās gan uz darba tirgu, gan arī uz dažādām citām pārmaiņām, jo darba attiecības mainās. Un tā ir mūsu pirmā prioritāte. Uh, Mums ir jādomā par uh, mūsu iedzīvotāju ikdienas vajadzībām, par veidiem, kā viņi var pielāgoties pārmaiņām un kā viņi varēs attīstīt vajadzīgās iemaņas. Bet kā mēs to panāksim? Mēs varam vienkārši burtiski investēt cilvēkos. Mums ir nepieciešams investīcijas, kas varēs gan no valsts sektora, gan no uh, komerc sektora nodrošināt investīcijas tā, lai mūsu iedzīvotāji varēs no nodrošināt sev augstu labklājības līmeni un, attiecīgi, protams, arī digitālo prasmi. Varbūt mēs varam izveidot Eiropas Savienības publisko un privāto fondu, kur, kuru līdzekļus mēs varētu izlietot uh, jauno iemaņu apgūšanai. Mums jau visi instrumenti ir pieejami, mums nav jāgaida. Tāpēc es vēlos aicināt investēt digitālajā izglītībā, tā lai mēs varētu būt konkurētspējīgāki un paplašināt iespējas, ko digitālās tehnoloģijas piedāvā, tā lai šodienas bērni varēs uh, veidot nākotnes uh, digitālo Eiropu. Paldies, un tagad aicinu ID grupas vārdā pusotru minūtu Žamē kundzei. Jā, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, sociāla Eiropa digitālā pasaulē, protams, uh, visi ir par, bet kaut kā mēs tomēr aizmirstam sociālo pasauli. Jautājums, vai tāda vispār eksistē? Varbūt vispirms ir jārunā par sociālo pasauli un tikai tad par digitalizēto pasauli. Mēs zinām, ka komisijai neveicas ar darbu pie sociālās apdrošināšanas sistēmu koordinēšanu bet viņi uzskata, ka tagad viņi mums ir atnesuši panacēju ar mākslīgo intelektu, robotiem un digitalizāciju. Es to stipri apšaubu. Es domāju, ka tas ir projekts, kurš arī būtiski ietekmēs valstu suverenitāti. Un jāsaka, ka visdrīzāk, ka mēs nonāksim strupceļā. Jautājums arī par datu aizsardzību Tāpat jautājums par darba ņēmēju tiesībām, pirms pensijas vecuma cilvēkiem un tam līdzīgi. Izskatās, ka tas viss ir komerciāls projekts. Protams, ka mēs varam sadarboties starp dalību valstīm, digitalizēt atsevišķas jomas, bet tomēr Jāsaka, ka šobrīd ir aktuālākas problēmas - fiskālais, tātad nodokļu dempings, sociālais dempings un tam līdzīgi. Šo problēmu risinājumu sagaida mūsu iedzīvotāji. Paldies! Un tagad zaļo vārdā uz vienu minūti Gīzes kundze. Danke. Frau Präsidentin! Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Jūs tieši par to runājāt, ka digitālās tehnoloģijas uh, arvien biežāk tieši nabadzīgiem cilvēkiem ir eh, nelabvēlīgas inovācijām. Ir nepieciešams būt uzraudzītām, jādomā par to, lai te mēs atbalstītu savu sabiedrību. Un uh, pagājuši nedēļ uh, šāda sistēma tikta pārveidota. Mēs runājam par Nīderlandiešu Sirijas sistēmu, kurai bija nepieciešams pārveidot šo sistēmu, taču rodas šaubas par to, kā dati tiek uh, nepamatoti ievākti, un bez demokrātiskās kontrolas eh, šie dati tiek analizēti. Sociāli atbildīga valsts nozīmē to, ka sociālā dimensija ir jāatbalsta, taču nedrīkstam pieļaut, lai būtu tādas sistēmas, kas uh, izspiego mūsu cilvēkus. Nu, tad jautājusim, kāpēc pagaidām vēl neviens nav nonācis pie idejas, ka uh, tajā jautājumā, um, kas ir saistīti uh, Uh, ar mākslīgo inteliģenci, ar uh, šādām sistēmām, varbūt mēs varētu šo naudu, ko mēs tagad investējam, investēt tajā, lai nepieļautu nodokļu nemaksāšanu. Paldies! Behalf... Lielas paldies! Un tagad EKR grupas vārdā viena minūte ir Rafalskas kundzei lūdzu. Priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti! Visu laiku mēs dzirdam, ka digitālās ekonomikas centrā ir jābūt cilvēkam, un kā mēs varam šo ambiciozo uh, priekšstatu sasaistīt ar digitālajām izmaiņām un pārliecināties par to, ka darbiniekam šīs visas pārmaiņas būs pozitīvas. Uh, Mākslīgais intelekts, protams, ir jauna iespēja jaunām darba vietām, bet nedrīkstam aizmirst arī par riskiem. Mēs vēlamies, lai Šie, bu, šīs būtu darba vietas ar augstu kvalitāti, lai e, jaunās iespējas e, e strādāt, lai būtu tā, tādas ļoti pozitīvas un pievilcīgas e, darba vietas, un lai mēs nepieļautu digitālo izslēgšanu, lai tās valsts, kas atrodas perifērijā, e, austrumos, centrā, lai šīs valstis nebūtu izslēgtas digitālā ekonomikā ne tikai regulas un direktīvas lems, bet pēc būtības tā ir jauna darba vide, kurā ir nepieciešams nodrošināt sociālo aizsardzību un darba attiecību aizsardzību. Paldies! Un tagad aicinu GOE NGL grupas vārdā viena minūte Šaibi kundzei. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Moderna valsts nenozīmē to, ka jūs varat kādu dienu vienkārši atlaist kādu bez jebkāda sociāla nodrošinājuma. Tie drīzāk ir viduslaiki, bet jāsaka, ka šobrīd interneta platformas nodarbojas ar krāpniecību, viņi ļoti ļaunprātīgi izmanto savus darbiniekus. Uh, Un tā ir liela problēma. Ļoti bieži tagad aiz vārda elastīgs darba laiks patiesībā slēpjas daudz kas cits. Teiksim, jūs strādājat pirmu darba laiku, bet jums nav darba līguma, jums piespiež reģistrēties kā pašnodarbinātai personai un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka mēs vairs nevaram gaidīt uh, ir jāuzliek par pienākumu interneta platformām, piemēram, šos šoferus, kuri izvedā preces, internetu veikalos nopirktās preces, nogādā pie klientiem, ka viņi ir tādi paši darba ņēmēji kā jebkurš cits. Paldies! Un tagad Nikolau Alavanus kungam vārds viena minūte. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka šobrīd Eiropa ir nobežījusies par jaunu krīzi, jaunu recesiju, ekonomisko lejupslīdi. Jā, un kā viens no risinājumiem tagad šķiet, ka tā ir digitalizācija, bet jāsaprot, ka mēs dzīvojam kapitalistiskā pasaulē, kur valda ļoti sīva konkurence starp ASV, Ķīnas un Eiropas tehnoloģiju gigantiem. Viņi cīnās par miljārdu peļņu. Jāsaka, ka jauninājumi neuzlabo darba ņēmēju situāciju. Tā vietā tūkstošiem darba ņēmēju tuvākajos gados zaudēs savu darbu. Jāsaka, ka arotbiedrībām vairs nav tāda spēka kā iepriekš. Algas arī tikai samazinās sīvās konkurences dēļ. Uh, es uzskatu, ka visu valstu valdībām būtu nopietni jādomā par to, kā risināt izaicinājumus. Mums ir jārunā par plānveida ekonomiku. Tas varētu būt risinājums. Paldies! Tagad vārds Skutedels kundzei. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir sociāls panākums, sociāls veiksmes stāsts. Mana valsts, Zviedrija, pievienojās Eiropas Savienībai pirms 25 gadiem. Mēs redzam vēl nebijušu IKP pieaugumu. Tas nozīmē to, ka mēs varam vairāk veltīt arī labklājībai. Um, reālās algas ir dubultojušās, un arī sociālā aizsardzība vēl nekad nav darbojusies tik labi kā šobrīd. Protams, varbūt tas tā nav visās dalību valstīs Bet tātad Eiropas Savienībai ir svarīga loma sociālajā aizsardzībā, arī veidojot vienoto tirgu. Tagad runājot par jaunu darba pasauli, kurā ir gan iespējas, gan izina, izaicinājumi, kas saistīti ar digitalizāciju, ir jāpaskatās, ko mēs līdz šim esam paveikuši, kas bija mūsu veiksmes pamatā un ko varētu darīt nākotnē. Ja Eiropas Savienība zaudēs savu konkurētspēju digitālajā pasaulē tādēļ, ka mums nebūs atbilstoša līmeņa noteikumi, tādā gadījumā samazināsies arī labklājība iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Tagad Aģuseli Bākungs. Viena minūte. Komisāra kungs, priekšsēdētājs kundze. Jā, digitālās tehnoloģijas ir izmainījušas visu mūsu ikdienu. Arī sadzīves modeļus, uzņēmējdarbības modeļus. Digitālajā pasaulē nav robežu, bet nav arī skaidru noteikumu. Jāsaka, ka jaunie uzņēmumi ļoti bieži paši nosaka jaunus standartus un paši domā par aizsardzību, par drošību un tam līdzīgi, bet ir svarīgi, lai par to domātu arī valstis un valdības. Ne viss ir atļauts tiešsaistē, it sevišķi tad, ja tas nāk par sliktu mūsu iedzīvotājiem. Digitalizācija nedrīkst kļūt par sinonīmu eksploatācijai, ļaunprātīgai izmantošanai. Ir jābūt arī šīm tiesībām, pabeigt darba dienu, un tad vairs nebūtu digitāli tiešsaistē pieejama. Arī dienas laikā, darba dienas laikā ir jābūt pauzēm, ne tikai kafijas, bet arī šīm digitālajām, kad jūs nesat sasniedzams un pieejams. Tas ir svarīgi mūsu darba ņēmējiem. Paldies! Paldies! Tagad Brunē kundzei vārds pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs! kolēģi! Es vēlos runāt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, viena no redzamākajām pārmaiņām šobrīd ir interneta platformas un viņu prakse. Jāsaka, ka mums kā likumdevējiem nav viegls uzdevums tagad atrast līdzsvaru starp jaunajām nodarbinātības iespējām un darba ņēmēju aizsardzību tiem darba ņēmējiem, kuri strādā šādu internetu platformu labā. Svarīgi domāt par slimības apdrošināšanu, negadījuma apdrošināšanu un tam līdzīgi, vai viņi ir pietiekamā mērā sociāli aizsargāti. Ir svarīgi, lai arī šie internetu platformu darbinieki apvienotos arotbiedrībās, lai varētu aizstāvēt savas tiesības. Ir skaidrs, ka viņi ir pakalpojums sniedzēji. Un otrs, par ko vēlos runāt, ir tas, ka Eiropas Savienībā aptuveni 40% darba ņēmēju ir ļoti vājas digitālās prasmes ir svarīgi investēt digitālajās prasmēs, darīt to pietiekamā um, līmenī, jo digitalizācija nākotnē būs ļoti nozīmīga. Un tur tad arī būtu jāinvestē. Paldies! Paldies! Un tagad viena minūte Lakapēla kungam vārds. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Jāsaka, ka Francijas attālākajos reģionos vēl joprojām nav pieejas internetam tādas stabilas. Un tas nozīmē to, ka mēs esam ļoti nopietni atpalikuši. Jā, mēs runājam par sociālo politiku digitālajā pasaulē. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība būtībā kļūst aizvien netaisnīgāka un aizvien vairāk um, balstās uz dažādām komerciālām interesēm. Ir skaidrs, ka ultraliberālisms, kas valda vienotajā tirgu par brīvu preču apriti, kapitāla apriti, ir cietis neveiksmi. Protams, ka ir svarīgi lai mēs būtu gatavi jaunajai digitālajai pasaulē. Paldies! Paldies! Un tagad viena minūte Vans Parentakas kundzei. Paldies! Komisija mums atkal un atkal ir apsolījusi sociālāku Eiropu. Un, ja mēs vēlamies šo solījumus izpildīt, tad ir jāskatās, kā mūs ietekmēs digitalizācija. Lielo pilsētu mēri ir pasludinājuši, ka, piemēram, Airbnb un Booking ir galvenie vaininieki, kādēļ ir tāda mājokļu krīze lielajās pilsētās Prāgā, Amsterdamā un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka sākotnējā ideja, ja jums ir lieka istaba un jūs to laiku pa laikam izīrējat, šobrīd ir pārvērsta līdz nepazīšanai, un cilvēki, kas dzīvo šajās pilsētās, vairs nevar atļauties īrēt mājokli. Jautājums, vai Eiropa ir gatava un nobriedusi digitālajai pasaulē? Katrā ziņā nevar ļaut lielajām korporācijām uh, uzbrukt mūsu sociālajai Eiropai. Paldies! Nākamā Delapīs Garion kundzes. Kundze. Jā, paldies! Jā, ir skaidrs, ka digitālajām tehnoloģijām ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvē, arī sabiedrības dzīvē, un tādēļ ir svarīgi pieņemt pareizos lēmumus, lai pārēja uz digitālu pasauli būtu taisnīga un arī cilvēcīga. Mums ir jādomā par jauniem modeļiem, Mēs, mums ir jāaptur tā digitalizācija, kas ir atbildīga par darba vietu izzušanu. Protams, cilvēkiem ir jābūt ar digitālajām prasmēm un elastīgiem, lai pievienot, piemērotos jaunajiem apstākļiem, bet tajā pašā laikā cīnoties ar iz, izaicinājumiem, mēs nedrīkstam aizmirst par savu konkurētspēju spēju jādomā par attālākajiem reģioniem, lauku reģioniem, jāuzlabo sociālā un ekonomiskā kohēzija. Paldies, un tagad viena minūte Džeruso kungam. Paldies! Es domāju, ka ir svarīgi, lai neviens nebūtu atstumts. Tad, kad mēs runājam par digitalizācija un tās ieguvumiem. Svarīgi, lai arī mēs kā Eiropa nodrošinātu to, ka ir vienlīdzīgas iespējas visiem. Un es te domāju ne tikai iedzīvotājus, bet arī darba devējus. Mēs darbojamies brīvās konkurences apstākļos, bet tomēr ir jābūt arī zināmiem noteikumiem un regulējumam. Šobrīd ir ļoti daudzi, kuri nespēlē pēc noteikumiem, it sevišķi, ja mēs runājam par interneta platformām. Digitālā revolūcija ir svarīga, tā notiek, bet ir jābūt arī izglītībai par to, kā izmantot digitālās iespējas. Jācīnās ar maldu ziņām, jādomā par to, kā ātri uzlabot situāciju. Pretējā gadījumā mēs atpaliksim. Jādomā par sistēmām, kā tas viss varētu darboties efektīvāk. Paldies, tagad vārds kāds kungam. Viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Tehnoloģija maina mūsu dzīvi, maina to, kā mēs mācamies, kā mēs apgūstam jaunas prasmes, kā veicam darbu, un tas rada jaunas iespējas un izaicinājumus. Piemēram, direktīva par darba un privātās dzīves eh, saskaņošanu um, ļautu sievietēm um, ilgāk palikt darba tirgu, kā arī samazināt atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Komisijai ir šī jaunā stratēģija, par ko esmu priecīgs, jo uh, tā piedāvā arī uh, tiesības uh, atslēgties, uh, piemēram, uh, no uh, konkrētu tehnoloģiju izmantošanas, lai cilvēki varētu arī atpūsties. Mums ir nepieciešams uh, iet uh, soli solī ar uh, tehnoloģiju attīstību. Paldies! Paldies! Tālāk uz vienu minūti vārds Tojas kundzei lūdzu. Sarà mantenere. Sente sarà mantenere nella nuova era digitale del... Paldies, priekšsēdētāji! Mēs dzīvojam jaunā digitālā ērā, bet mums ir jāsaglabā mūsu pamatvērtības, mūsu uh, ētiskās vērtības. Tajā pat laikā ir nepieciešami jauni instrumenti, lai mēs varētu veikt šo lēcienu nākotnē. Mums ir vajadzīgs digitālais taisnīgums, bet tas nebūs iespējams, ja strādājošie neapgūs vajadzīgās prasmes, lai varētu uh, aizpildīt jaunradītās darba vietas. Ir īpaši šeit es runāju par interneta platformu darbiniekiem. Uh, Digitālais un sociālais taisnīgums netiks nodrošināts, ja mēs nepanāksim, eh, ka atbilstošā aizsardzība tiek garantēta arī digitālo platformu darbiniekiem. Tāpat jāraugās, eh, lai interneta uzņēmumi eh, maksātu peļņu, peļņas nodokli par to peļņu, kas Eiropā tiek gūta. Paldies, viena minūte Kaņies kungam lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! 47% no patreizējām darba vietām uh, pazudīs 25 gadu laikā, un uh, tā ir statistika, tie ir procenti, bet aiz tā stāv realitāte, cilvēku realitāte. Protams, digitāla ekonomika piedāvā jauns iespējas, bet uh, pastāv daudz riski. Šeit ir jāizlīdzsvaro uh, gan sociālie aspekti, gan uh, dzimuma ielīdzības aspekti. Mums ir nepieciešama labāka apmācība, labāka aizsardzība. Ir jāīsteno visaptveroša pieeja šim jautājumam un jāstrādā uh, kopā sasaucoties ar zaļo kursu, jā, bet kā ar šo sociālo kursu? Mums ir jāraugās, lai radot pārmaiņas, eh, mēs nenodarītu neatgriezenisku kaitējumu cilvēkiem. Mums ir jāsniedz atbalsts cilvēkiem pārējais periodā. Paldies! Paldies! Tālāk viena minūte Rēlu kungs lūdzu. Komisāra kungs, es ļoti priecājos, ka šodien varam runāt par digitalizācijas ietekmi uz sociālo Eiropu. Jā, digitālā pasaule piedāvā lielas iespējas, bet arī ļoti, ļoti riskus. Ir nepieciešams investēt infrastruktūrā. Vācijā, piemēram, ir viens no sliktākajiem mobilo telefonu sakariem pasaulē. Arī Francijā ir tūkstošiem cilvēku, kuriem nav pieejams internets ir skaidrs, ka ir arī liels procents cilvēku, kuriem nav digitālo prasmju, kuri nemāk rīkoties ar internetu. Runājot par interneta platformām un to darbiniekiem, ir skaidrs, ka šiem darbiniekiem vispār nav nekāda tiesība, viņi ir beztiesīgi, viņiem var uzteikt darbu pilnīgi vienkārši un viņi nav aizsargāti, par to visu ir jādomā. Paldies, tagad viena minūte, Stankanellī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Internets ir bijis saziņas instruments, sākotnēji tas tā bija iecerēts, bet tagad tas ir kļuvis par kaut ko daudz vairāk. Mēs uh, piedzīvojam to, ka interneta izmantošana maina mūsu dzīvi, mūsu paradumus, bet mums ir jāraugās, lai šīs pārmaiņas uh, nebūtu negatīvas, lai tās negatīvi neietekmētu cilvēkus. Internets piedāvā ļoti ietekmīgu ieroci arī tiem, kas eh, to vēlas izmantot ļaunprātīgi, kas vēlas manipulēt ar internetā atrodamo informāciju. Tādēļ mums ir jāraukās, lai digitālais saturs neapdraudētu mūsu pamatbrīvības, mūsu pamattiesības. Tādēļ ir vajadzīgas striktas normas, kas garantē pilsoņu brīvību no vienas puses, tajā pat laikā nodrošina viņiem vajadzīgo aizsardzību. Paldies! Paldies! Un tagad uz vienu minūti Fransēns kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, jāsaka, ka tie, kuriem ir pieejams internets un tie, kuriem nav pieejams internets, šī plēsa uh, kļūst aizvien lielāka un lielāka. Jāsaka, mums tagad ir e-bankas, e-komercija, ārkārtīgi daudz e-pakalpojumu, un ja jums nav pieejams internets, jūs nevarat piedalīties tajā visā. Piemēram, cilvēki, kuriem ir slikta izglītība vai kuriem nav tik daudz līdzekļi, lai varētu iesaistīties eh, digitālās pasaules norisēs. Bet jāsaka, ka piemēram, ļoti bieži arī tagad jaunas profesijas prasa specifiskas digitālās uh, zināšanas, piemēram, automašīnu remonti, arī tie ir mainījušies. Jūs vairs neesat parasts mehāniķis, jums ir nepieciešamas digitālas zināšanas, un tieši tādēļ Eiropas sociālajiem fondam būtu jābūt tam, kurš finansē digitālo prasmju uzlabošanu. Tāpat ir jāatbalsta arī tie darbinieki, kurš zaudē savas darba vietas digitalizācijas dēļ. Paldies! Very much. Paldies, tālāk uz vienu minūti Volkenkungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, ja mēs runājam par digitalizāciju sociālajiem aspektiem, tad ļoti biežais te slēpjas jautājums, vai internets ir atvērta, demokrātiska telpa. Bet jārunā ne tikai par brīvību internetā, bet arī par darba ņēmēju tiesībām. Svarīgi ir, lai darba ņēmēji būtu aizsargāti. Svarīgi arī, lai darba ņēmējiem būtu vairāk laika ģimenēm, lai viņiem būtu tiesības eh, nebūt nepārtraukti pieejamiem internetā. Ir svarīgi, lai arī darba devēji tiktu saukti pie atbildības, no viņiem tiktu prasīta atbildība. Digitāla Eiropa būs sociāla Eiropa tikai tajā gadījumā, ja mēs uh, neaizstāvēsim lielos koncernus un viņu peļņu, bet gan parastos darba ņēmējus. Ir skaidrs, ka ir kopā jāstrādā juridiskajai, iekšējā tirgus un citām komitejām. Paldies! Paldies! Tagad Melkjor kundze vienu minūtu lūdzu. Ehm, commissioner. Komisāra kungs, digitālā pasaule un internets eh, nojauc eh, barjeras, eh, kas ir veidots daudzu gadu desmitos. Digitalizācija dod vairāk iespēju un varas individam. Tajā pat laikā tā ir arī iespēja specializēties pat lauku rajonos, radīt savu uh, nodarbinātību, bet uh, tas nozīmē arī to, ka mums ir vajadzīgs augstas kvalitātes interneta pieslēgums arī attālinātās teritorijās, lauku teritorijās apvidos, lai cilvēkiem būtu iespējas um, izmantot šīs iespējas. Mums nevajadzētu runāt tikai par problēmām un izaicinājumiem, bet par iespējām, jo digitāla sociālā Eiropa ir nākotne, ko mēs radam kopā. Paldies! Paldies uz vienu minūtu, Furlas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu pateikties eh, visiem, kuri piedalās šajās diskusijās, jo mēs eh, strādājam pie Eiropas nākotnes tādējādi. Digitalizācija var palīdzēt visiem, bet mūsu uzdevums ir vienkāršot šo procesu, lai pilsoņiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi eh, šīm iespējām, tīpaši tiem, eh, cilvēkiem, kuriem ir risks būt uh, izstumtiem vai nošķirtiem, un arī cilvēkiem ar invaliditāti. Mums ir arī jādomā par uh, publisko pakalpojumu uh, pieejamību. Tie ir jāpadara cilvēkiem pieejamāki. Mums ir arī jārūpējas par to, lai cilvēkiem būtu nepieciešamās digitālās pamatprasmes. Paldies! Minute, Vienu minūti Šaldemozes kundz lūdzu. Tak for det. Digitaliseringen rummer... Paldies, priekšsēdētāji! Digitalizācija dod ļoti daudz iespēju. Piemēram, ja uh, cilvēkam uh, paliek slikti un viņš, teiksim, nokrīt uh, uz grīdas, tad ir iespējams eh, ar īpašām trauksmes pogām sazināties ar vajadzīgajiem glābšanas dienestiem un saņemt palīdzību. Bet mēs redzam, ka daudziem cilvēkiem nav vajadzīgo kvalifikāciju un, eh, um, lai, teiksim, eh, strādāt ar digitālajām tehnoloģijām, tāpat ir jārunā par to, ka uh, trūks tiesību aizsardzība cilvēkiem, kuri strādā uh, inf, interneta platformās. Mēs varētu darīt, protams, daudz, bet mums ir jāveido digitālā sabiedrība balstoties uz cilvēku vajadzībām un nevis otrādi. Paldies! Thank you very much now. Paldies, tagad viena minūte. Del Castillo Veras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, pirmais jautājums ir par to, kas ir sociāla Eiropa. Sociāla Eiropa ir tāda Eiropa, kur ikvienam ir iespējas attīstīties gan profesionāli, gan personiski, un kur neviens netiek atstāts aiz borta. Digitālās iespējas piedāvā um, iespēju visiem sasniegt šo mērķi bet kas ir nepieciešams, lai tas tā notiktu. Te ir nepieciešama apmācība. Šīs digitālās apmācības ir vajadzīgas uh, sākot no agrīnā vecuma bērniem uh, līdz pat sirmām vecumam. Mums ir nepieciešama šāda digitālā apmācība un prasmju apgūšana visā Eiropā, uh, un tas būs uh, ļoti, ļoti svarīgi arī nākotnē. Paldies, Galveš Miņos kundze, vienu minūtu lūdzu. Jā, paldies. Grupa Mums ir jāsagatavojas digitālajai revolūcijai, neatstājot nevienu cilvēku, nedz reģionus novārtā. Digitalizācijai ir jāmazina nevienlīdzība, jāuzlieb, jāuzlabo darba apstākļi, darba vietas. Mēs zinām, ka tas um, iznīcinās daudz darba vietas, bet arī radīs daudz darba vietas, arī mākslīgais intelekts radīs arī ļoti daudz darba vietu, bet tur trūkst sieviešu pārstāvību. Tikai 22% cilvēku, kas tur strādā, ir sievietes, ir tur milzīgi dzimuma atšķirības. Tikai 22% darbinieku digitālajā sferā ir sievietes. Jāinvestē arī digitālā kultūrā, izglītībā lai uzlabotu kompetences, zināšanas, prasmes, taču nekadā gadījumā mēs nevaram ignorēt nevienu talantu, lai tas tiktu labi pārstāvēts. Un tad mums jāstrādā, lai pilnīgi visas personas, arī sievietes, varētu izmantot šīs jaunās iespējas pilnībā. Paldies, un tagad Bērensen kungs. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētājas kundze. Digitalizācija piedāvā daudzas iespējas, lai stiprinātu mūsu sabiedrību un e, ekonomiku. Efektīvāki ražošanas procesi, apmaksājama medicīniskā aprūpe un iespējas ar to uzlabojas. Digitalizācijā mums ir jādomā īpaši par to, ka nevienu nedrīkstam atstāt nomoļus. E, cilvēkiem ir jāspēj iesaistīties, un tad ir ļoti svarīga e, izglītība skolā skolā. Otrakārt, eh, mēs eh, ir jāiet tehnoloģijās uz priekšu līdz ar laiku, izmantojot savus standartus un vērtības. Eh, cilvēkam ir jābūt visa epicentrā, nevis tehnoloģijām. Treškārt, tehnoloģija ir jākalpo cilvēkam, un tāpēc stratēģijai ir jānosprauž ietvars, ko mēs kā sabiedrība vēlamies vai nevēlamies. Mums ir jāiekļauj visu, nedrīkstam kļūt atkarīgi, te tehnoloģijai jākalpo cilvēkiem. Ar to mēs varam aizsargāt cilvēkus, lai tas nāk par labu mūsu sabiedrībai. Un paldies tagad eh, Vinas kundze viena minūte. Paldies! Eh, Digitālā e, revolūcija e, iet, skar visas mūsu dzīves aspektus. 2% no Eiropas iedzīvotājiem e, saņem savu ienākumu strādājot dažādās digitālās platformās, un viņu sadaļa, viņu skaits pieņemas. Tas nozīmē, ka Ja mēs runājam par minimālajām algām vai kolektīvajiem eh, darba līgumiem, eh, tad šeit redzam, eh, kādas ir problēmas, jo platformās tas neatspoguļojas. Tāpēc mums ir jānodrošina, lai visi nodarbinātie strādātu ar godīgiem noteikumiem, lai būtu mums pieeja platformu algoritmiem. Tas ir nepieciešams, jo mēs gribam digitālo un sociālo sociālo Eiropu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad viena minūte tālērs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi. Mēs dzirdējām brīnišķīgas eh, runas un eh, atļaujiet man eh, skarties, pieskarties ģid, kodolam. Kā uzņēmēja un sievieta es esmu atkal pēdējā virkne rindā, kas saņem labos padomus. Pēc 15 gadiem mani darbinieki un uzņēmums tomēr Um, piedzīvo to, ka digitālajā sektorā tiek radītas un nodrošinātas uh, jaunas darba vietas. Uh, manā priekšvēlēšana apgabalā Tirolē arī pavērās uh, šīs te iespējas tā, veida, tā vietā, lai runātu tikai par riskiem. Jum, Eh, par spīti eh, visām šaubām, ko mēs eh, dzirdējām pagātnē, šādā veidā tika palielināta mūsu sadaļa tirgu, un tā bija veiksmīga attīstība. Tā kā arī tas ir viedoklis skatam, kas ir nepieciešams ekonomikai un politikai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Garcija Belko. Digitalizācija kā arī mākslīgā intelekta īstenošana nozīmē milzīgas iespējas, ārkārtīgi lielas iespējas, varētu pat runāt par milzīgu revolūciju, kāda vēl nav bijusi kopš industriālās revolūcijas. Protams, ir riski, ir izmaiņas, tas nozīmē arī bailes, kas ir saistīts ar kontroli, ar darba vietu zaudēšanu, un ir tikai viens veids, kā atbildēt uz šīm bailēm, ir jāizceļ iespēja. Ja izmantot no digitalizācijas uh, iespējas. Digitālā alfabetizācija, tas nozīmē uh, cilvēcīgāk skatīt šo jauno revolūciju un kā arī cilvēciskāk īstenot mākslīgo intelektu, ne tikai eksperti, bet lai visi būtu informēti par riskiem, par uh, pretrunām un tādējādi pieņemt labākus lēmumus un kļūt par tādu sabiedrību, kas uh, iet rūk rokā un iet uz kopā uz priekšu nākotnē. Tāpēc prasu komisijai un padomē arī eh, organizēt atvērtu iekļaujošu procesu, lai tiešām varētu padarīt šo digitalizāciju saprotam visiem, lai visi tur varētu piedalīties. Paldies! Vienu minūti!